Mēs pārējām pie balsošanas. Vispirms Eiropas globalizācijas eh, fonda mobilizēšana. Personāls balsojums, referents Vjotī. Personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Εγκρίνεται διότι υπερβαίνει την πλειοψηφία των τριών πέμπτων των ψηφισάντων. Πίνιαρτς jo vairākums ir sasniegts. Nākošais ir koha ziņojums. Kurš vēlējās izteikties? Parakalo, ejiet dologu. Ja es drīkstu tehniķu palīdzību, mana balsošanas iekārta nedarbojas. Nosūtīsim pirms tehniķi, pārējām tagad pie balsošanas par uh, autotransporta drošības uzlabošanu. Personāls balsojums sākam balsot. Agreement. Pieņemts. Nākošais ziņojums - Mihailovas ziņojums teritoriālās tipoloģijas. Pirmais grozījums. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais lasījums pabeigts. Līdz ar to nākošais meisneris ziņojums par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu kuģošanā iekšējos ūdeņos. 131. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to pirmais lasījums ir pabeigts. Nākošais Senhalovas ziņojums. Vispirms nolasu virsrakstu sadarbības starp valstu iestādēm, kas atbilst par tiesību aktu izpildu patērētāju tiesību aizsardzības jomā deputāte Reida vēlējās izteikties. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos aicināt parlamentu balsot par grozījumiem vispirms, lai deputāti varētu atkārtot, at, norādīt parlamenta nostāju attiecībā uh, uz uh, tīmekļa viešu bloķēšanu un uh, patērētāju tiesību aizsardzību. Jūs dzirdējāt deputātas Serreidas priekšlikumu, vai kāds vēlas par to izteikties? Neviens par to izteikties nevēlas, vēlas deputāta Senhalova. Paldies! Esmu pret šo priekšlikumu kā referente. Piedāvāju likt uz balsojumu galīgo vienošanos, kas ir triloga rezultāts. Mēs uzklausījām referenti, jūs dzirdējāt deputātas rēdas nostāju par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām elektroniski, pat ja lēmums bija samērā skaidrs. Sākam balsot, pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. priekšlikums tiek noraidīts. Līdz ar to bezkavēšanās pāriem pie balsošanas. 151. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to pirmais lasījums ir pabeigts. Pārējām pie Garcija Pērēsas ziņojuma par kohēzijas politikas instrumentu izmantošanu reģionos demografisko pārmaiņu problēmas risināšanai. Deputāte Garcija Pērēs vēlējās izteikties. Jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Eiropa noveco 80% iedzīvotāju. Uh, apdzīvo 90% teritorijas. Mūsu lauku vidi ir agonijā, ir nepieciešams steidzami Eiropas pasākumi šajā sakarā, bet es vēlos deputātu uzmanību pievērst vakar Korvina Mikas sacītajiem šīs debatēs, kurās viņa sacīja, ka sievietes ir atbildīgas pār iedzīvotāju skaita samazināšanos, kuras uh, vēlas strādāt un nevis dzīvot mājās un audzināt bērnus. Tas ir apvainojums sievietēm, sievietēm, kuras vēlas būt brīvas. Tas ir apvainojums sievietēm, kuras vēlas būt brīvas un lemt, vai tās vēlas strādāt mājās vai pustām. Mēs varam lemt, vai uh, vēlamies būt mātes vai ne. Tāpēc aicinu biroju izskatīt šīs deklarācijas un lemt par iespējamām sankcijām, jo tas ir pilnīgi nepieļaujami šādi paziņojumi. Lūdzu, apzināties, ka mājās ir jāpaliek mizogīniem, kuri neciena sievietes, kuras vēlas būt brīvas. Ο κύριος Γκόλνης έχει ζητήσει το λόγο επί διαδικαστικού. Deputāts Golnišs vēlas izteikties par šo jautājumu. Vārds jums, paldies, priekšsādātāji. Es atcaucos uz reglamentu saskaņā ar pantu, kas paredz sankcijas deputātiem. Vēlos norādīt, ka es nevienmēr atbalstu Korvina Miks sacīto vai viedokļus. Bet kā, tā kā esmu jau ilgadīgs parlamenta deputāts, neslēpšu uh, savas bāžas pār uh, rep represīvo aparātu, kas veidojas. Savā laikā bija iespējams sankcionēt deputātus, kuri kavē un traucē parlamentu darbu, B bet aizvien vairāk mēs redzam sankcijas pret deputātiem, kas ir pauduši savu viedokli, netraucējot darbu, viņi var zaudēt savu dienas naudu, savas tiesības. Manuprāt, šis ir nopietnas pārkāpums un atkāpe no tiesībām. Uh, Eh, tieši tāpat kā Eiropas arestorderis, kas ir eh, paredzēts pret personu, kura viedokli es neatbalstu, tas ir pičdemons, es neesmu par Katalonijas neatkarību, bet es uzskatu, ka nav normāli, ka šāds Eiropas arestorderis tiktu izmantots pret eh, neapšaubāmi politisku bēgli. Kirjā Garcia Pērēs deputāti Garsī Peres. Kā sēdes vadītājs ziņoju, ka nodošu parlamentu priekšsādātājiem jūsu sacīto, lai mēs varētu skatīt Korvina Mikas paziņojumus un norādu arī, ka manos uzdevumos ietilpst līdztiesības starp sievietēm un vīriešiem veicināšana. Vai Korvins Smika vēlas izteikties? Vārds jums. Priekšsādātāji. Deputāti Garcija Peresa rīkojās skandalozi. Viņa ir pretvārda brīvība. Vārda brīvība ir Eiropas Savienības pilārs. Un birojam ir jāieņem nostāja šajā sakarā. Mēs tagad liksim uz balsojumu tekstu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk, nākošais balsojums - Ludvigsona ziņojums - rīcības plāns par finanšu pakalpojumiem privātpersonām. Teksts kopumā - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. Un tagad mēs pāriesim pie balsojumu skaidrojumiem. Ah.